Serbiju turpināt uh, reformu ceļu, lai no tā nenovirzītos, lai ātrāk varētu sākt konkrētus ES iestājas pasākums. Paldies, paldies ministra kungam. Rezolūcijas projekts uh, ir uh, saņemts. Diskusijas par šo jautājumu tiek pabeigtas, un tagad mēs turpināsim ar nākošo punktu. Tie ir padoms un komisijas paziņojumi, paplašanāšanās ziņojums attiecībā uz Kosovu. Vārds ministram Nikolajam Valmenam padoms vārdā lūdzu. Bez. Priekšsādātāja kungs, deputāti, komisāra kungs, referenta kungs. Attiecībā uz Kosovu Esmu optimistisks, um, skatot uh, situāciju, uh, īpaši pēc 2011. gada progresa ziņojuma. Padomas secinājumi, kas tika parakstīti uh, rudenī, pasvītro, cik svarīgi centieni ir um, bijuši šajā, šī dialoga ietvaros. Jūs um, zināt, um, padomu pagājušo decembrī uh, apsveic Kosovu ar um, darbu pie Eiropas darba programmas, um, uzsverot tādas jomas kā vīzas, tirzniecība un tiesu sistēma, kā arī Nacionālās padomas um, dibināšana, kas nodarbojas ar Eiropas um, Savienības integrācijas um, lietām. Arī um, serbi uz dienvidiem no Ibāras upes tiek labāk integrēti. Tāpat laikā uh, reformas nenotiek pietiekami dinamiski, īpaši tajā gadā, kurā notika vēlēšanas. Un padome aicina Kosovu rīkoties aktīvāk, īpaši lai atrisinātu problēmas, kas rodas vēlēšanu procesā. Svarīga ir sadarbība arī ar SVF, nepieciešams stiprināt publiskas administratīvās reformas un konsolidēt tiesiskumu. Nepieciešams uh, apkarot organizēto noziedzību, korupciju. Padoma aicināja Kosovu palaist iekļaujošu ilgtermiņa pro darba programmu Ziemeļkosovai. Papildu šiem prasībām padome uzsvēra, cik cik svarīgs ir um, Belgrādas Prištinas dialogs, ko atbalsta arī Eiropas Savienība. Tas ir, tik, tas ir svarīgi gan Serbijai, gan Kosovai. Līdz ar tādas puses tika aicinātas uh, konstruktīvi risināt problēmas, uh, sākot ar pārvietošanās brīvību un līdz pat IBM, um, jeb šķērsošanas punktu integrētajam, integrētajam menedžmentam. Uh, Šo aicinājumu dzirdēju gan Belgrādē, gan Prištīnā. Progress eh, tika panākts, labā politiskā griba tika izrādīta. Tā ir ļoti pozitīva attīstība, demonstrē, eh, kā pievienošanās un paplašināšanās process var veicināt reformas. Tikpat svarīgs ir fakts, ka Eiropas Savienība ir rēģējusi. Uh, Vīzu dialogs tika palaists 2012. gada janvārī, turklāt komisija vēlas eh, palaist struktūrēto dialogu mm, par tiesiskumu, kā arī veikt iespējamības eh, pētījumu, stabilizēt asociācijas un asociācijas nolīguma parakstīšanai starp Eiropas Savienību un Kosovu. Šis ir svarīgs iniciatīvas. Priekšsēdētāji, deputāti, komisāra kungs, es domāju, Piekrītam, ka Kosovas nākotne ir ar Eiropas Savienību. Nīstenojot um, parakstītos vienošanos starp Belgrādu un Prištinu, palīdzēja Serbijai un Kosovai atrast ceļu uz Eiropas Savienību. No otras puses um, ir daudz izaicinājumu priekšā Arī pašmāju situācija vēl ir jāuzlabo, un Eiropas Savienība gatava palīdzēt. Es ceru, ka um, tiks atrasti resursi, tiks um, sniegts, ad, sniegts atbalsts um, no Briseles un arī no delegāciju vadītājiem, kas nu, jau dažas nedēļas ir šajā matā. Paldies ministra kungam. Tagad komisijas vārdā izteiksies Stefans Fule. Paldies priekšsēdētāji godējumi deputāti, ministra kungs. Esmu pateicīgs par aicinājumu piedalīties diskusijās par Kosovu. Esmu pateicīgs arī par atbalstu komisijas darbam Kosovā, kā to apstiprina ziņojums, kuru mēs šodien apspriedīsim. Un esmu pateicīgs par lielisko sadarbību un darbu, ko paveikusi referente Lunāčēka, sagatavojot šo e, ļoti līdzsvaroto ziņojumu un nodrošinot lielu plašu atbalstu tam. Esmu tikko atgriezies no Kosovas. Otradien man bija tas prieks apmeklēt pirmo sanāksmi Kosovas padomē integrācijai Eiropā. Padomu izveidoja Kosovas prezidents lai izveidotu forumu diskusijām un vadlīnijām eh, Kosovas ceļā uz Eiropu. Savā runā padomē integrācija Eiropā es uzsvēru, ka ir ļoti būtiski tas, ka šī padome atspoguļo un to atbalsta visas Kosovas politiskā spektra puses. Padomei ir jāveido plaša, visaptverošs konsensus cik vien ir iespējams visā sabiedrībā. Un tikai šādu atbalstu un visu politisko spēku un kopienu iesaistīšanos Kosova varēs eh, eh, īstenot tās reformas, kas ir nepieciešamas, lai eh, novestu līdz galam un pabeigtu savu ceļu uz Eiropu. Eiropas integrācija pieprasa atbalstu no visas Kosovas sabiedrības kopumā, un tai ir jābūt visaptverošai. Godējumie deputāti! Ko mēs varam darīt, lai atbalstītu Kosovu tās ceļā uz ciešāku integrāciju? 28. februāra vispārīgo lietu padomi apstiprināja komisijas nodomu uzsākt veicamības izpēti stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanai ar Kosovu. Tas atzīmē jauna etapa sākuma Eiropas Savienības attiecībās ar Kosovu. Eh, Padoms eh, apliecinājums eh, stiprina Kosovas lomu Eiropas Savienības eh, Rietumbalkānu politikā, kā arī tas nozīmē nozīmīgu soli, lai veidotu attiecības ar Kosovu. Veicamības eh, izpētes mērķis ir nodrošināt visaptverošu un padziļinātu analīzi Kosovas gatavībai uzsākt un ieviest stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, kas ir eh, juridiskais pamats Eiropas Savienības attiecībām rietumu, eh, ar Rietumbalkānu valstīm un solis ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Šis pētījums koncentrēsies uz Kosovas eh, politiskiem, ekonomiskiem un juridiskiem aspektiem gatavībai stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanai, un mans apmeklējums Kosovā vakardien bija šī darba sākums veicamības izpētes sākums ir vēl viens būtisks elements jau tā ambiciozajā Eiropas Savienības Kosovas darba eh, kārtībā. Gribētu norādīt dažus būtiskākos elementus šajā programmā. Pirmkārt, es ceru, ka mēs varēsim eh, drīzāk lemt par eh, ceļa karti vīzu liberalizācijas režīmam. Aprīlī tas notiks. Otrkārt, mēs drīzumā iesniegsim priekšlikumus, lai dotu iespēju Kosovai piedalīties Eiropas Savienības programmās. Treškārt, 30. maijā es sākšu struktūrētu dialogu par tiesiskumu. Ceturtkārt, mēs atbalstīsim Kosovas eh, dalību Eiropas eh, eh, attī, rekonstrukcijas un attīstības bankā. Un piektkārt, mēs esam gatavi atbalstīt visaptverošu ilgtermiņa eh, darba kārtību Kosovas ziemeļiem. Noslēgumā gribu apstiprināt Eiropas Savienības eh, apņemšanos Kosovas sakarā. Pēdējās dažas nedēļas ir eh, parādījušas to, ka šie nav tikai tukši vārdi, bet tam pamatā ir konkrētas darbības. Komisija ir pilnībā apņēmusies turpināt šo darbu, un 2012. gads ir izdevību gads. Esmu pārliecināts, ka varu rēķināties ar Eiropas parlamenta atbalstu, lai tas kļūtu par realitāti. Paldies, paldies, komisār! Un dodu vārdu tagad eh, referent, runātājiem eh, politisko grupu vārdā. Sāksim ar referenti Ulriki Lunačeku, kura izteiksies zaļo grupas vārdā uz divām minūtēm. Thank you, President. Also to you. Paldies, um, priekšsādātāja kungs, paldies uh, arī um, komisāram un referentam. Šķiet, um, ka ziņojums pasvītro Eiropas Savienības uh, nozīmīgumu uh, reģionam un Kosovai tiešām tagad ir jāuzņem saistības attiecībā uz ceļakarti. Dialogs starp Kosovu un Serbiju, Prištinu, Belgrādi ir um, devis pozitīvus rezultātus, un uh, tas ir jāturpina pēc Serbijas vēlēšanām. Reģionālā sadarbība, piemēram, Kosova tagad uh, pati var piedalīties, uh, līdzdarboties starptautiskajās organizācijās, uh, ir panākta vienošanās uh, par. Uh, zemes apsaimniekošana, tas ir bilaterālais um, nolīgums uh, dalībvalstu starpā, protams, um, Serbijai vēl tas ir jāparaksta. Un uh, Fule kungs, kā jūs pieminējāt, uh, šis iespējamības uh, <coughs> pētījums uh, tiek um, veikts, kas ir pirmais solis stabilizācijas un asociācijas nolīgumam. Un es um, vēlos. Uh, lai dalība valstis um, atbalstītu uh, Eiropas Savienības centienus šeit. Protams, Kosovā daudz kas ir jādara, jāapkara korupcija, birokrātija, nepieciešama sociāla attīstība, cilvēkiem pašiem jāvēlas um, situāciju uzlabot, vēlēšanu konstitucionālās reformas, uh, noziedznieku sodīšana, tiesiskums, mediju brīvība, neatkarība daudz vēl ir jādara. Es vēlos, lai Priština uzlabot attiecības ar uh, serbiem ziemeļos. Vajadzētu atturēties no pašvaldību vēlēšanām ziemeļos. Tas nebūtu saskaņā ar starptautiskiem likumiem vai ar ANO 44. rezolūciju. Uh, Es uh, ceru, ka atbalstīsiet to, ko teicu uh, ziņojumā. Uzklausīšanā notika ārlietu komitejā, un kopš tā laika daudzas lietas ir attīstījušas uz priekšu, ka ceru, ka atbalstīsiet tomēr šo ziņojumu. Mm, paldies, un tagad divas minūtes poselta kungs. Šogad nu, būs apritējuši simts gadi, kad karaliskie Serbijas spēki uh, pirmajā Serbijas karā eh, eh, pievienoja Kosovu. Eh, Leo Freundlīgs pēc tam attēloja, kas notika, ka vairākiem gadi apspiešanas un galu galā Miloševiča režīms. Tad beigu galā Kosova ir bijusi šī iespēja izveidot neatkarīgu valsti, un viņiem bija daudz jācieš, bet viņi to ir izdarījuši. Es esmu par Serbijas pievienošanos Eiropas Savienības. Arī es svētdien viesojos uh, Serbijā, bet es vēlos taisnīgumu Kosovai. Kosovu Eiropas Savienībā neatzīst piecas dalību valstis. Uh, Serbija jau ir kandidāta valsts status. Uh, Kosovā tiek garantētas mazākuma tautību tiesības, ir rezervētas eh, tiesības eh, vietām parlamentām saskaņā ar Kosovas konstitūciju un pēc eh, vēlēšanām iespējams, ka nevien, nevienas, nevienam Albānijas pārstāvis Serbijas parlamentā nebūs. Savukārt Kosovā mazākuma tautību pārstāvis sēž parlamentā. Un mums um, racionāli jāpieiet šim jautājumam. Un uh, visiem jāpilda vienādi nosacījumi. Ir deviņi uh, nolīgums starp Prištinu un Belgrādu, bet uh, visvarīgākie vēl nav parakstīti. Un uh, tie, kas uh, parakstīti, nevienmēr tiek īstenoti. Mēs vēlamies darbus, nevis vārdus. Vēl pirms vēlēšanām Serbijām. Mm, es nevēlos, lai pēc tam cilvēki aizmirstu to, ko ir solījuši. Mēs nevēlamies Kosovu sadalīt. Nevēlamies atkal runāt par statusu. Vēlamies Eiropas, attīstību Eiropas garā, lai atbalstītu jaunu Eiropas demokrātiju. Paldies! Un tagad sociālas demokrāta vārdā Pancērī kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Lunačekas kundze patiesi ir paveikusi izcilu darbu. Un man liekas, ka šis demokrātijas konsolidācijas process ir ļoti nozīmīgs. Mūsu mērķim jābūt sekojošam jāaicina Prištinā gan administrācija, gan parlamenta uh, deputātus turpināt demokrātiskās reformas, lai, demo, lai modernizētu valsti un lai atvērtu jaunu sadaļu šīs valsts politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Protams, ka ir vēl daudz problēmas par tām jārunā. Padomas pārstāvs tikko uz to norādīja. Pret problēmām jācīnās un jābūt ļoti skaidriem. Tas jāpierāda vēl Kosovas iestājām. Situācija attīstās, tas ir pareizi Un mēs priecājamies par šo vēsturisko vienošanos starp, starp Belgādu un Prišķinu par reģionālo sadarbību. Un arī par Kosovas pārstāvniecību reģionālās institūcijās. Tas ir nozīmīgi visas Rietumu Balkānu teritorijas stabilitātei, un tas ir izšķirīgi nozīmīgs Eiropas Savienībai. Īpaši šajā ietvarā, par to tikko runāja komisārs Fūla, ir labi, ka Komisija ir arī veikusi pārbaudu attiecībā uz asociācijas līgumu par to, cik tā tas ir īstenojams. Mums jāpaliek realistiem un jāveicina attiecības starp Serbiju un Kosovu. Šādā veidā abas valsts varēs vairāk tuvināties ES. Tā var samazināt arī neusticību. Īpaši no tām ES. Uh, dalībvalstīm, kuras vēl nav atzinušas Kosovu. Eiropai šeit ir vēl daudz, kas jāpadara, un Kosovai jāatbalsta šīs darbs, lai uh, sasniegt mērķis, kas ir nosprausti. Paldies! Paldies, Alde, vārdā Kačinkungs, divas minūtes. Which, uh, counts... Paldies. Um, priekšsādātājiem, padomu komisija kolēģi, es vēlos apsveikt Lunačekas kundzi ar šo lielisko līdzsvaroto ziņojumu. Beidzot, Kosovas pilsoņi saņems labas ziņas no Briseles. Iespējamības pētījums ir uzsākts arī darbs pie liberalizācijas, pie vīzu, tātad atvieglojuma režīma. Kosova pēdējā valsts reģionā, kur uh, pilsoņiem nepieciešams vīzas, lai ceļot līdz Schengen, Schengen zonu. Uh, mums uh, jāizbeidz šī situācija pēc iespējas ātrāk. Kosova piedalās dialogā ar Serbiju, izrāda labo gribu un mums uh, uh, jāatalgo šī konstruktīvā pieeja. Dialogs ar Belgrādu ir uh, Kosovas labākajos interesēs, arī ekon Kosovas ekonomikas interesēs, bet viņiem ir jāpilda kritēriji un līguma nosacējumi. Ir nepieciešams dialogs starp serbiem, kas dzīvo Kosovas ziemļos, un tiem um, cilvēkiem, kas dzīvo uz denvidiem no Ibāras upes. Nepieciešams um, apvienot um, šīs kopienas, jo to izolētība pasliktina sabiedrisko situāciju. Jāuzlabo serbu situācija ziemeļos un jāintegrē viņa labāk. Jā. Ja jāpārliecina Serbija, ka Kosova tomēr ir neatkarīga valsts. Grūti ir to izdarīt, kamēr visas dalība valstis to nav atzinušas. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir šis uzdevums, tas ir saskaņā arī ar koherences politikas mērķiem, bet Kosova ir pašai daudz kas jāizdara, jāapkaro korupcija, jāstieprina tiesiskums. Un, tas varētu reāli nozīmēt, ka stabilizācijas un asociācijas nolīgums drīz tiks parakstīts. Šī politiskā grība Kosovā ir ārkārtīgi būtiska. Paldies! Uh, tagad uh, goe vārdā lūdzu Angurakis kungs. Imperialistiska Eiropas Savienības politika un monopolista mērķi Balkānu reģionā krīzes uh, ietvaros uh, liecina par to, ka vēlamies uh, iegūt vēl vairāk noiet tirgu, izmantot Kosovas dabas resursus, uz pasliktināt situāciju ar bezdarbu un padarīt pilsoņus vēl trūcīgākus. Mm, šie cilvēki iebilst pret NATO klātbūtni reģionā, un tas nav taisnīgi pret viņiem jau tāpat eh, ASV tur ir militārā bāze. Tagad uh, NATO mēģina to padarīt par uh, savu protektorātu. Tas uh, nav iespējams. Mēs nevaram šo valsti uzņemt, jo šādi atversim Pandoras lādi. Uh, minoritāšu tiesības eh, reģionā netiek respektētas, ir kara risks, ja mēs to darīsim, un ja mēs spērsim šo soli, tad iespējams iznīcināsim Eiropas Savienību. Paldies! Eh, FD vārdā Provērā kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Kosovai ir liels struktūra problēmas. Tas viss ir aprakstīts arī ziņojumā. Korupcija plaši izplatīta. Tieslietu sistēma, kas neatbilst demokrātijas, kas valsts principiem un neefektīvas valsts pārvalde. Ir arī trūkumi informācijas brīvības iznošanā, kā arī kultūras un reliģijas jomās ir trūkumi. Pie negatīvām jomām jāuzsver narkotiku tirdzniecība, ieroču cilvēku tirdzniecība ir bijušas daudz starptautiskas izmeklēšanas, ko veikušas atbilstošas institūcijas 2010. gadā Eiropa kritizēja, ka šeit pat ir bandas, kas nodarbojas ar orgānu tirdzniecību. Tas nozīmē, ka mēs esam vēl ļoti tālu no integrācijas. Mēs, protams, vēlamies palīdzēt so Kosovai tās sociālajā attīstībā. Paldies! Paldies, un tagad. Ah, es redzu, ka ir pacelta zilā karte. Poselt kunga, jautājums provērs kungam. Vai jūs pieņemt šo jautājumu? Jā, labi. Lūdzu, poselt kungs. Paldies, priekšstādē kungs. Es gribu uzdot provērs kungam jautājumu, vai viņš zina, ka Mātīkungs no Eiropas padomas ārpolitikas nav eh, atradis nekādu, nav uh, sniedzis nekādus pierādījumus par orgānu tirdzniecību. Protams, ka jāveic izmeklēšana, bet nu nav neviena pierādījuma. Es gribu zināt, vai Provērs kungs ir informēts par to. Paldies! Tagad 30 sekundes atbildēja Provērs kungam. Tā tad es zinu, ka šis uh, Eiropas uh, padomes uh, teksts eksistē. 27 reizes tas tika uh, dažādos dokumentos minēts, arī BBC par to runāja. Es neesmu uh, tieslietu orgānu pārstāvs, es zinu, kur ir šī. Uh, atbildība, bet uh, Eiropas uh, padomi ir uh, ļoti smagu apvainojumu izteikusi, un man liekas, ka tas tomēr būtu uh, jāievēro. Paldies! Paldies, tagad turpinām uh, runātāju sarakstu. Nākošais runātājs Lizika kungs. Paldies. Es uh, vēlos komisārkumu, kas ir mums draugs, uh, teikt, un jums visiem vēlos arī uh, teikt, ka referentes ziņojums ir labi līdzsvarots dokuments, kas ir pelnījis atbalstu. Tas pierāda, cik ļoti esam apņēmušies situāciju labot un cik daudz zinām, cik daudz mūsu tāda referente zina par šo reģionu. Jātājums ir sarežģīts un izaicinājums ir liels gan Eiropas Savienībai, gan starptautiskajai kopienai, jo ne jau tikai mūs interesē šis reģions un jautājums, kā to uh, rehabi rehabilitētu. Tagad um, ziņojumā varam izlasīt, cik daudz Kosova ir izdarījusi, lai reorganizētu savas struktūras. Daudzas lietas bija jāuzbūvē pilnīgi no nulles. Juridiskā sistēma. Um, iestāžu sistēma, kas tomēr nepieciešama katrai valstī. Konkrēts jautājums uh, par to, kas notiek uh, Kosovā. Jo Kosovas panākumi pierādīs, uh, cik efektīva ir Eiropas Savienības politika. Un tas būs labs piemērs visam reģionam. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Mums eh, sociāla eh, demokrātiem ir sava nostātiecībā uz Kosovas neatkarību, kas ļoti veiksmīgi var ietekmēt situāciju, kurā mēs eh, rīkojamies šobrīd konkrēti. Ir panākts atbalsts Serbijai un stiprināts, stiprināts stabilitāte reģionā. Un, ja E, tā nenotiktu, tad mēs nevarētu nebūtu daudz ko panākuši saistībā ar AKI no divpusēja dialoga līdz ar e, Eiropas e, daudzpusējam dialogam. Runājot par aicinājumu dalībvalstīm, kas nav atzinušas Kosovu, lai to atzīst, mēs neuzskatām, ka neviens aicinā, neviens paziņojums nav izskanējis, kas varētu tikt uztverts kā Kosovas netieša atzīšana. Kosovā ir jāatrisina tādas problēmas kā eh, cīņa pret organizēto eh, noziedzību, institūciju veidošana. Tas ir būtiskāk šobrīd nekā Kosovas atzīšana vai neatzīšana. Paldies. Nākošais runātājs Kūkankungs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, pateicos referentam par paveikto darbu. Kosovas saskaras ar izaicinājumiem un iespējām. Es vēlētos augstī novērtēt eh, komisijas sagatavoto un padomas sagatavoto darba kārtību. Turpinot pa, tālāk eh, pa veicamības izpētes ceļu, par vīzu liberalizācijas jautājumiem, Eiropas Savienības programmam tie visi ir konkrēti ambiciozi soļi, kuri ir steidzami vajadzīgi Kosovai šobrīd ir jāinvestē šajā darba kārtībā, lai nezaudētu ticamību. Tāpat arī mums ir jāsagaida taustām rezultātu no Kosovas eh, lēmēju iestādēm. It īpaši tiesu, eh, valsts pārvaldes iestādēm, kā arī it īpaši cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Es gribētu aicināt Kosovu turpināt dialogu ar Serbiju, lai varētu panākt konkrētus rezultātus kosoviešiem un arī, lai varētu normalizēt attiecības starp Kosovu cauri Serbiju. Es arī ticu, ka tautas pārstāvi Kosovas asamblējā, tāpat kā mēs Eiropas parlamentā, e, ka ir viņiem jātiek regulāri informētiem par šo procesu un tā rezultātiem. Un visbeidzot, Kosovai ir daudz darāmā priekšā, bet esam pārliecināts, ka tas uzlabos dzīvi Kosovā un tuvinās to Eiropas Savienībai un visbeidzot un dos iespēju stāties Eiropas Savienībā. Nākošais runātājs eh, Fajons Kundze. Precedujoči komisijā svēt. Kolēģici Luna. Paldies, priekšsādātāja kungs. Cienītie komisijas un padoms eh, pārstāvji, vēlos pateiktos referentei par to, ka eh, viņi atbalsta valsti, kurai vēl nav nekāda līguma attiecība ar ES. Šī reģiona pilsoņi aizvien vēl neredz uh, gaismu, ja tā var teikt, uh, tuneļa galā attiecībā uz vīzu režīmu. Ir ļoti nozīmīgi, lai vīzu liberalizācijas jautājums tiktu risināts. Mums šeit vēl liels darbs ir jāpaveic. Tāpat arī jāveicina dialogs ar uh, Serbiju. Un tas arī pavirzīs reģionu attīstību uz priekšu. Kosovas atzīšana var normalizēt uh, visu situāciju. Komisija sastādīs uh, novērojumu ziņojumu. Kosovai ir nepieciešams darba vietas uh, un jāapkaro noziedzība un organizētā noziedzība ne tikai Balkānos, Rietumbalkānos, bet arī visur. Paldies! Paldies, un pēdējais runātājs uh, Flekenšteina kungs, lūdzu. Priekšstādātāja kungs, dargie kolēģi un kolēģis, Belgradas Prištins sarunas ir pirmais panākums, kas arī šeit Briselē panākts, un ir nepieciešama drosme. Drosme premjerministram Tadžijam un uh, arī prezidentam Tadžičam. Tas ir jāatzīst, jo tas ir pirmais solis, priekšnoteikums uh, pozitīvai atbild, attīstībai. Bet tagad ar, arī mūsu uzdevums ir parādīt cilvēkiem Kosovā, ka mūsu nodomi ir uh, nopietni tā mēļi. Mēs atbalstam Malstrāms kundzi jautājumā par vīzu re, uh, liberalizāciju un balstam arī jūs, uh, Fīlis kungs, uh, par iznešanas uh, novērtējumu attiecībā uz asociācijas uh, nolīgumu. Mēs būsim solidāri, ja jūs aktīvi sāksiet strādāt, taču viena lieta arī jāuzsver. Uh, Tas bija spēkā pagātnē un tas ir spēkā arī nākotnē. Abām pusēm jāzina, ka tās tikai kopā, respektīvi paralēli var tuvināties ES. Neviens nespēs um, tuvināties, uh, izmantojot uh, otra uh, trūkums. Paldies! Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Silvestris kungs, pirmais runātājs. Paldies, priekšstādātāja kungs! Arī es gribu pateikties eh, Lunačakas kundzei. Esmu iepriecināts eh, redzēt to, kas ir paveikts. Šeit izaicinājumi ir lieli, bet arī lielas iza, eh, iespējas ir Kosovā. Un tas, kas ir uzsvērts, tas ir solis pareizā virzienā, un mums vajadzētu atbalstīt attīstību. Esmu optimistisks. Progress ir bijis ļoti liels Kosovā šo pēdējo gadu laikā. Nu, piemēram, padomāsim par uh, situācija, kāda tā bija pirms 10-15 um, gadiem, un tad zināsim, cik lieli ir šie sodi un cik liels progress. Šodien mums uh, jāiedrošina valdība Prištinā sasaukt visus demokrātiskos uh, spēkus, um, sēsties pie viena saruna galda un turpināt reformas. Mēs runājam par to, ka gan tirdzniecībā, gan juridisko lietu turpināšanā ir nepieciešama attīstība. Mēs gribam arī, protams, atvieglot cilvēku dzīvi un vēlamies, lai Kosova iestātos ES. Es domāju, ka Eiropai jāatbalsta šīs procesi. Paldies! Nākošais runātājs Ramon Trīva izsalts. Multas gracias! Paldies, priekšsēdētāji! Godājumie kolēģi, kad Katalāņu liberālā partija, kuras atbalstu pilnībā atbalsta Kosovas iestājas procesu Eiropas Savienībām. Gribētu atgādināt, ka kamēr mēs parlamentā diskutējam par Eiropas Savienības paplašināšanos, ir piecas Eiropas valstis, kuras vēl nav atzinušas Kosovu kā neatkarīgu valsti. Viena no šīm valstīm ir Spānija. Es gribētu aicināt visas Eiropas institūcijas izdarīt spiedienu uz Spāniju, lai tā atzītu Kosovas neatkarību. Eiropas Savienība nevar pieņemt šo neticamo demokrātijas deficītu uh, Eh, savā eh, dalību valstī. Gribu apsveikt arī Melnkalnes soļus eh, ceļā uz Eiropas integrāciju pēc neatkarības deklarācijas 2006. gadā. Es apzinos, ka Eiropas Savienība vienmēr ir respektījusi brīvību un demokrātiju. Paldies! Paldies! Un tagad es dodu vārdu Žbēra kundzei. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Vienmēr mēs atkārtojam, un realitāte to apliecina, ka Kosovas vienpusējā neatkarības deklarācija ir visai grūti risināms jautājums starptautiskajai sabiedrībai. Un tiek pārkāpti starptautisko tiesību principi. Pseido valsts eh, neatkarība, kā šī uzraudzītā suverenitāte, ir kaut kas, bet ne eh, suverēns. Mēs runājam par protektorātu, ko uzspiež Eiropas Savienība, NATO un Savienotās valstis, kas tiek uzturēts ar KFOR un EULEX eh, palīdzību. Tas uh, ir izraisa. Pie tā strādā gan Savienotās valstis, gan e, daudz e, Eiropas Savienība. Paldies, komisāra kungs, ministra kungs. Es e, cienu 2003. gada padoms lēmumu par Balkanu valstu pievienošanos, bet Eh, Hašingtaču valdības eh, ietveros izpildīt šo lēmumu, tomēr ir pārkāpums pret eh, mūsu Eiropas Savienības vērtībām un principiem. Eiropas padomes ziņojums liecina par atsevišķo grupu pastrādātiem noziegumiem Drenicas provincē pret Albānijas un Serbijas iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība savu misiju Kosovā, Kosovā vēl pagadām nav izpildījusi. Un, um, Pagaidām vienkārši nevis noziegumi tiek dokumentēti. Līdz ar to situācija sākumā ir jāizpēta, un uh, tikai tad uh, sarunas var turpināt. Jo gal galā Kosovas uh, šie brīži valdība tiek pārmesti vismagākie noziegumi pret cilvēci. Paldies, Augustīna. Paldies, priekšsēdētāji. Biju un esmu slodārs ar Kosovu. Milošovičs laikā bija Kukeša, Basanas, Stankovičas, Beignometnes. Savā pilsētā uzņēmu daudzus, daudz šos cilvēkus, bet šobrīd Kosovā ir korupcijas problēmas, organizētā noziedzība Eh, nepietiekama administrācija. Manuprāt, šobrīd Kosova ne, eh, neatbilst nevienam nosacījumam, ne lai būtu neatkarīga valsts, ne lai būtu Eiropas Savienības dalība valsts. Paldies! Bardzo. Paldies! Un tagad es dodu vārdu Sabā Čogoram. Dziękuję. E, mg a ninety es években a koszovói albánok autonómia követelés. 90. gados, kad mēs runājam par eh, albāņu autonomiju Kosovā. Kosova tika atzīta gan ietkarīga valsts no lielākās daļas Eiropas Savienības dalību valstu puses, bet šis ceļš nebija viegls. Bija tik izlietas asinis, un mums bija nepieciešams skriedzes laiks, lai to panāktu. Un tad, kad Kosova nesaņēma autonomiju no serviem, serbiem, varbūt viņi nedomāja, ka tas bija, būtu pirmais solis uz reālu neatkarību. Un varbūt eh, serbiem eh, nebija priekšstat, ka viņi veicina vardarbību. Rietum Balgāni ir reģions, kurā dzīvo kopā daudz etniskās minoritātes. Un ir ļoti nozīmīgi tiem piešķirt autonomiju. Tas ir miera kritērijs. To mēs varam mācīties no Kosovas vēstures. Eiropas Savienībai ir jāpievērš minoritāšu balsī eh, lielāku uzmanību nekā pagātnē. Paldies, nākamā pēdējā runātāja, Pilpau kundze. Paldies, priekšsēdētājs Spānija neatzīst Kosovas valsti un arī atbalstās progresīvu integrāciju Eiropas Savienībā, aizmirstot, ka 2010. gada augustā starptautiskā justīcijas tiesa uzskatīja, ka tās neatkarības deklarācija nav pārkāpus starptautiskās tiesības Kosovā Eh, bija valsts, eh, pirms Serbija to iekaroja 1912. Eh, gada. Tā ir arī viena no zonām, kas visvairāk cietusi no Miloševiča genocīda. Solidarējoties ar Serbijas koloniālismu upuriem, nostāja būtu jāmaina. Uzskatu, ka tās valstī ir iedzīvotāji, tāpat kā Spānijā, kuras iedzīvotāji vēlas savu valsti. Spānijā arī tas būtu jāapzinās. Un tas ir patiesi suverināts pamats. Un šajā sakarā, komisāri, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz pēc visiem pūliņiem, kas ir īstenoti pēc Kosovas integrācijas? Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs komisārs Fīlē. mr president uh, honourable members uh, minister um, i am grateful for this opportunity. paldies priekšsēdētāji esmu pateicīgs par iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā par Kosovu esmu pateicīgs par pamudinājumu komisijas iniciatīvām lai tuvinātu Kosovu tuvāk Eiropai un mūsu darbam veicamības eh, pētījumam Kosovā. Tuvāko mēnešu laikā mēs gatavosim padziļinātu analīzi Kosovas gatavībai noslēgt stabilitātes un asociācijas nolīgumu ar Eiropas Savienību. Stabilitātes un asociācijas nolīgums apstiprinātu Kosovas pievienošanos pāriem Rietumbalkāniem, to ceļā uz mūsu stabilitātes, drošības un labklājības zonu. Eh, manas Kosovas apmeklējums šonadēļ varētu būt jauna etapa sākums ceļā uz nozīmīgām reformām, pārējot no vārdiem pie darbiem, kas ir balstīts uz būtību, uz kontaktiem. Tas ir pareizais veids, kā risināt daudzos izaicinājumus, ar kuriem saskars Kosova. Komisija būs gatava atbalstīt eh, Kosovas eh, pūliņus, Kosovas sadarbība ar Serbiju, varētu palīdzēt Eiropas Savienībai vairāk iesaistīties šajā procesā. Un aicinu jūs atbalstu, lai tālāk nodot šo vēstījumu un stiprināt e, sadarbību ar Kosovas parlamentu. Lai mēs varētu Kosovu un šo, visu reģionu tuvināt Eiropai un nodrošināt mieru un stabilitāti un lab, labklājību Rietumbalkānos. Paldies! Un tagad dod vārdu padomēji, lai noslēgtu debates, dod vārdu ministram Bamenam. Herr Formann, ærede medlemmer. Priekšsēdētāji kungs, cienītie deputāti, deputātis. Paldies par diskusijām šeit parlamentā šodien jautājumā par paplašināšanās ziņojumu attiecībā uz Kosovu. Paldies Lunačekas kundzei par uh, paveikto darbu un sastādīto ziņojumu. Eiropas Savienība ir uzņēmusies saistības attiecībā uz uh, Kosovas uh, tuvināšanu ES. Ļoti nozīmīgi, ka OLEX darbojas uh, šajā valstī, bet Pamat atbildība, protams, ir uh, Kosovas administrācijas pusē. Kosova saskars ar lieliem izaicinājumiem, par to tika runāts šeit diskusijās. Tik jaunai valstī ir zināmi priekšnoteikumi. Kosova ir daudz darījis, lai veidotu jaunu infrastruktūru. Ceļš uz Eiropas Savienību ir garš, ilgs, saržģīts ceļš. Ir uh, jāspēj intensīvi strādāt, kandidāta valsts piešķiršana Serbijai nozīmē, ka Eiropas Savienība attiecībā uz tām valstīm, kas pilda savus, tā teikt, mājas uzdevums, ir ļoti a, atklāta. Un tas varbūt arī impuls rietumu Balkānu valstīm, un tas varbūt arī stimuls Kosovai. Šodien tika runāts par daudziem aspektiem, varu izcelt pāris a, nozīmīgas problēmas ir nepietiekams vēl progress vai maz progress jautājumā par politiskām reformām, tāpat arī attiecībā uz korupcijas apkarošanu. Tā tiešām ir liela problēma Kosovā, šī korupcija, un progress varētu būt labāks. Ja vienkārši dažas tēmas tiek izceltas arī juridiskā plasmē, tad tas vienkārši nav labi ir nepieciešams lielāks eh, un plašāks eh, likumdošanas iniciatīvas. Eh, likumi ir jāīsteno. Ir būtiski, lai šīs reformas notiktu kopā ar dalību valstīm, jo nu, organizētā noziedzība darbojas pārobežu kontekstā. Ir tiešām nepieciešams reformas attīstot juridisko sistēmu. Eiropas Savienība aktīvi palīdz. Nepieciešams arī struktūra reformas, lai Kosova attīstītos virzienā uz labi funkcionējošu tirgus ekonomiku, bet arī šeit vēl tāls ceļš ejams. Izaicinājumi ir ļoti lieli, bet ES ir uzdevums atbalstīt jaunāko Eiropas valsts, lai reformas tiktu paveiktas, tuvinoties Eiropas Savienībai. Kosovas iedzīvotāji grib papildus pūliņus tam veltīt. Un um, ļoti intensīvs dialogs ir aizsākts, ir aizsākts dialogs arī ar Belgradu un ir vērojama vēlme sasniegt progresu. Es ceru, ka valdība Prištinā rīkosies pragmatiski un arī turpmāk centīsies iekļaujošu un ilgtermiņā Kosovai izdevīgu politiku īstenos Dānijas prezidentūra, cieši sadarbosies ar Eiropas parlamentu un komisiju šajā jautājumā. Paldies! Grazie! Paldies! Es, es saņēmu signālu, ka šī.